pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par otro grozījumu. Pēdējais. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Trešais un ceturtais, gro... trešais un desmitais par, pret, atturas noraidīts. 31. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 41. pāns, kurš par, pret, atturas pieņemts. 51. pants divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. 54. pants divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, arī tā pieņemta. 59. pāns, kurš par, Es atvainojos, saka priekšsādātājs. Piektais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 64. pants divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemta. 70, 75. pāns par pret atturas pieņemta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 89. pāns divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta. 90. pāns, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 13. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 108. pāns divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Septītais grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Balsojums par septīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Astotais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums F divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Un tagad galīgais balsojums. Kurš ir par šo ziņojumu? Pret? Kurš atturas? Ziņojums pieņemts. Sveic Langis kungu. Un tagad balsojam skaidrojumu. But, why, but it's obvious it was, and he had this then.